Labdien! Atsāksim sanāksmi. Vakardienas sanāksmes eh, protokols jau ir pieejams, vai ir kādam komentāri par šo protokolu? Ja nē, tad uzskatīsim, ka protokols ir apstiprināts. Tagad mums ir paredzētas kopīgas debates par Eiropas pusgadu. Ferēras kundzes eh, ziņojums. All'onorevole Schwab. Tātad vispirms eh, došu vārdu Švāba kungam. Lūdzu, jums vārds. Esmu mazliet pārāk.